Uh, Matijas kundzes ziņājums par ES pētniecības un ino inovāciju finansējumu. Tas ir pirmais uh, mūsu pārunu jautājums. Cik tālu saprotu, tad ne visi no jums, godātie kolēģi, ir ieinteresēti uzklausīt šīs debatas un gribaties dot projām, bet gribu jūs lūgt darīt to pēc iespējas klusāk. Tātad dodieties prom tagad tūlīt, ja vēlties to darīt, un neveik diskusijas šeit zālē. Dariet to ārpus zāles. Godātie kolēģi! Tāds mans sirsnīgs lūgums. Vai vēlaties atsaukties uz reglamentu punktu? Jā, uz reglamentu punktu. Priekšādātāji. Es, protams, šeit palikšu, prezidenta kungs. Kā jau jūs ziņojāt, tā tad vajadzētu tomēr veltīt skatienu gan šeit, gan šeit. Tad kādu jūs redzēsiet arī ar balto karti, es to būtu darījis Es uh, lūdzu arī jūsu sapratni un lūdzu jūs palūkoties arī šajā virzienā. Šeit es gribēju pieteikties. Paldies, prezidenta kungs. Sirsnīgi pateicos. Eh, es pievērsīšu tam uzmanību. Tātad, eh, cienījamie dāmas un kungi, Marijas Matijas, Matijasas kundze, lūdzu sākat. Obrigada, senhor presidente, senhora. Lielas paldies priekšādātāji. Komisāra kungs, kolēģi. Pirmām kārtām gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas sadarbojās ar mani strādājot pie šī dokumenta un pie šī ziņojuma. It īpaši pateicīga esmu tāpēc, ka bija ļoti ierobežots laika grafiks mums bija parlamenta brīvdienas un tā tālāk, bet tomēr visi kolēģi bija aktīvi, darboties griboši un palīdzēja nonākt pie vērtīga kompromisa. Gribu teikt paldies tāpat arī atzinumu sagatavotājiem, jo tie ļoti vērtīgi ieguldījumi deva kopējā darbā. Pirms pievēršos ziņojumu saturam, vēlēju, vēlējos vēl arī pateikties abu komiteju darbiniekiem, kas bija gatavi ar mani palikt darbā augustu brīvdienu laikā un gatavot šo dokumentu. Ar šo dokumentu komisija vēlas veidot kopēju ietvaru laikam no 2013 līdz 2020. gada. Esam vairāk kārt par to sprieduši arī jums, komisārs Kunze. Un vēlamies visi kopīgiem spēkiem spēcināt pētniecību Eiropas Savienībā ietveru pašreizēju ietveru programmu kontekstā. Kopēja pētniecības pamatprogramma ir, ir kaut kas uh, vairāk, kā tikai tās atsevišķās sastāvdaļas atsevišķi vien. Nē, ar to vēlamies veicināt novatorismu, pētniecības programmu un virkni atsevišķu detaļu. Uh, Mums nav šobrīd vispārēja kopēja stratēģija. Un mums nevar būt tāda stratēģija, mums nav skaidri noteikti mērķi, tāpēc jau no paša sākuma vēlēju skaidri un gaiši definēt mērķi šai jomā. Domāju, ka resursi ir pieejami un tie ir jāizmanto galvenokārt trījiem mērķiem. Pirmām kārtām, lai spēcinātu kapacitāte Eiropā. Eiropas pētnieki ir ļoti vērtīgs resurss un mums ir jāpārliecinās, ka viņi saņem atbilstīgas infrastruktūras, var tās izmantot. Tam jābūt investīciju prioritātei. Otrs mērķis būtu potenciāls sadarbībai, ko iespējams īstenot pētniecības jomā. Tā ir joma, kur esam e, guvuši panākumus, ka esam darbojušies veiksmīgi un nevajadzētu ļaut tādām eh, svarīgām zinām kā sociālās zinātnes un tam līdzīgi palikt otrajā plānā. Arī tām ir jāgūst labums no novatorismu, jo mēs ļoti labi zinām, ka tieši uz sabiedrību vēršam šo darbību. Un trešām kārtām, trešais mērķis ir spēja pētniecības un izstrādes rezultātus nodot tālāk, pārveidot tās par publiski pieejamu preci. Un tāpēc ir vajadzīgs kopējs ietvers, kas ļautu visiem līdzdarboties tā, lai varam īstenot pētniecību un izstrādi kā eh, pamatfunkciju, kas palīd, palīdzētu mums izkļūt no šīs ekonomikas krīzes. Esmu pētījusi jautājumu par struktūra fondiem un attīstības fondiem. Mums jāmeklē konverģences jāpārliecinās, ka ir atbilstīgi darba apstākļi Eiropas pētniekiem un zinātniekiem. Mums tāpat jāpārliecinās, ka pētniecība un izstrāde tiek eh, atbilstīgi finansēta. Es pati esmu darbojusies šai jomā pirms vairākiem gadiem, un zinātniekiem nedrīkst, nedrīkst, nevajadzētu kļūt par tādām kā jū, izmēģinājumu pelītēm eh, lūk politiķu un birokrātu rokās. Mums jāmācās no pagātnes kļūdām konkurence ir ļoti spēcīgs faktors. Un konkurences ietvaros, nu, zaudētājs zaudē un uzvarētājs vinnē visu. Un mums ir vajadzīgs tāpēc pārliecināties, ka konkurences rezultātā tomēr visiem tiek nodrošināt vienādi spēles apstākļi. Paldies! Thank you! Liels paldies! Turpina priekšstādētājs. Paldies, kolēģi! Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvēji, komisārai. Goginai Kvīnas kundzei, lūdzu. Liels paldies, priekšādātāji! Priecājos, ka man ir šī iespēja šeit ierasties un runāt ar jums visiem pirms gala balsojuma rīt par šo zaļo grāmatu. Šis ir pašiniciatīvas ziņojums, kas svērsts uz kopēju programmu novatorismu un pētniecībai, kas šobrīd tiek saukt par Horizons 2020. Gribu apsveikt Maties skundz par šo lielisko ziņojumu. Paldies, ka tas nonāca pie mums savlaicīgi, tā lai komisija var ņemt vērā jūsu priekšlikumus, padziļināt, skatoties tālāk, izstrādājot šo horizonta 2020 pakotni. Turpat gribu pateikties ītrēnu referentam, kā arī sešu komiteju atzinam sagatavotājiem kas piedāvāja savus atzinumus ITRA komiteja. Parlaments ir parādījis milzīgi interesi šajā kopējā Eiropas pētniecības un novatorismu programmas darbībā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo Horizons 2020 ar saviem priekšlikumiem pilnīgi noteikti tiks likt jums priekšā apspriešanai. Horizons 2020 stāsies spēkā nākamās finanšu plāna ietvaros, kas sāksies 2014. gadā. Eiropas komisijas priekšlikums jaunajam budžetam eh, Eh, tika pieņemts 22. jūnijā, un tur paredzam kopēju budžetu 80 miljārdu eiro ap, apmērā kopējai Horizont 2020 programmai, ņemot vērā 2011. gada cenas. Tas ir budžets, mērķis ir veicināt nodarbinātību un izaugsmu. Kopējā finanšu aploksne ir ambicioza, bet reāla. Uh, tiek dots prioritātes investīcijām šajās jomās, jo tā ir recepte, kā nodrošināt izaugsmu un darba vietas nākotnē. Ar šī priekšlikuma palīdzību Eiropas komisija pilnīgi noteikti skaidri parāda, ka tā ir pilnībā apņēmusies sasniegt ambīcijas 2020. gadam un veidot novatorismu sabiedrību. Horizons 2020 eh, ir vērsts uz to, lai pētniecības un izpētes finansējums ir daudz efektīvāks, lai dalībniekiem ir vairāk eh, pieejas šim finansējumam un arī ietekmē ir būtiskāk. Zaļajā grāmatā, ko likām jums priekšā šī gada sākumā, dod ļoti, do, do, tiek sniegts praktisks priekšlikums tam, kā to panākt. Vairāk kā 1300 atbildes esam saņēmuši uz mūsu izsūtītiem aptaujas jautājumiem, un interesētās puses ir iesniegšas apmēram 750 saliedētu konsultācijas nostāju dokumentu. Maties Skundzei grib teikt paldies, un citiem do, do, deputātiem tāpat, kas aktīvi piedalījās 10. jūnija notikumos tajā brīdī, kad tika noslēgts zaļās grāmatas konsultācija process. Tas bija liels lielisks veids, kā parādīt visām interesētajām pusēm, ka Eiropas Savienības iestādes spēj darboties saliedāt, lai sasniegtu politikas mērķus. Es domāju, ka galvenie jautājumi, kam pievēršties savā ziņojumā, atbilst arī tiem, kas konsultācija jautājumā eh, laikā tika apskatīti. Mēs lielās līnijās piekrītam galvenajos jautājumos, kas būtu jāņem vērā izvērtējot finansējumu programmu. Gribu uzsvērt vairākus jūs priekšlikumus horizontam 2020, ko uzskatām par īpaši interesantiem komisijā. Protams, ļoti priecājos par to, ka spēcīgu atbalstu parādīja strādāt koncepcijai par kopēju strateģisku ietvaru un tā mērķi nodrošināt eh, pētniecības un uh, izstrādes eh, pie, pie, pietuvināšanu tirgumu. Tāpat arī priecājamies, ka izstrā, parādat kritērijas, kā piešķiet finansējumu šādiem projektiem. Tāpat laikā, protams, jāskatās, lai šies izcilības centri uh, tiktu veidot un savukārt tās valsts un reģioni, kas šodien netiek pietiekam pārstāvēt šajā konkrētajā jomā, saņemt papildus līdzekļus. Pētniekiem vairāk vajadzētu pavadīt laika darbā un mazāk pie administratīvām problēmām. Vienkāršošana būs ļoti svarīgs uh, elements 2020 horizonta pakotnē. Viens jautājums, kur vēl pilnībā piekrītam, ir tas, ka ir vajadzīga turpināmība attiecībā uz pašreizējiem, pašreizējiem programmām un instrumentiem. Tas ir īpaši saistīts ar pētnieku sadarbību, pētniecības padomi un e, citiem pasākumiem. Tāpat arī priecājos, ka mēs vien, vien, vienoti atbalstam to, ka finansējums jāpiešķir tādiem projektiem, kas, kas atbild uz sabiedrības izaicinājumiem Eiropiem, piemēram, tādās jomās kā klimata pārmaiņa, veselība, enerģija un drošība. Visbeidzot, gribu uzsvērt, ka Matiesas ziņojumā ņemtas vērā vairākas idejas, kas jau paredzētas, kar, kas jau iekļauts Karvaljo ziņojumā, Merkijas ziņojumā un Odī ziņojumā attiecīgi, kas tika pieņemta parlamentā. No komisijas skatu punktu raugoties, turpināmība un saskaņotība tiek ievērot visos šai ziņojumos. Un tas mums jāsaka bijis ļoti liederīgi mūsu darbā strādājot pie Horizons 2020 ziņojuma pakotnes. Paldies, saka priekšādātājs, paldies komisārs kundzei. Gribu atvainoties jums, ka varbūt nepareizi un neprecīzi izrunāju jūsu uzvārdu. Tas nebūtu nav tik viegli. Tālāk došu vārdu Haglunda kungam. Viņš pārstāv budžeta komiteju. Tāman, de letat frēnas. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, budžeta komiteja arī ir pozitīvi noskaņota par balsojumu. Eh, kopējais strateģiskais ietvars eh, tiešām apsveicams Līdz ar to mums ir eh, finansēšanas perspektīva Eiropas investīcija bankām, bankai. Eh, tā, ka mēs varam plānot nākotni, tas ir ļoti pozitīvi, bet No otras puses, ja mēs atšķiram eh, stipendijas un kredītus, Eh, tad būtu jārūpējās, lai šīs robežas tomēr nesaplūstu. Stratēģija 2020 mēs arī zinām, ka mums nav pietiekams pētniecības naudas nākošajā finanšu ietvaru programmā. Eh, tādēļ kohēzijas fondam eh, būtu jālūdz palīdzība, jo savādāk mēs riskējam, ka mums būs tāda pati situācija kā iepriekš. Paldies! Lara... Nākamā runātāja Lāra Komī, kas pārstāv iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komiteju. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, lielā mērā piekrītu jau izteiktajām domām, ir noteikti jāuzlabo koordinācija starp eh, pētniecības un eh, koordinācijas programmām. Kohēzijas struktūra fondi ir jāmēģina lietot vienā virzienā. Un tāpat arī jāvienkāršo procedūras un nepieciešams arī ievērot lielāku elastību programmu īstenošanā. Protams, ka šie līdzekļi jānovirza arī uz maziem vidiem uzņēmumiem, tie jāsaņem jauniešiem, sievietēm. Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz uh, šiem te jauninājumiem, kas ir tāds kā jauns. Um, uh, jauna pieeja ar avans izmaksāšanu tiem, kas nāks klajā ar jauninājumiem. Tādējādi maziem vidēju uzņēmumi varētu labāk iesaistīties zinātnes un pētniecības programmās. Arī universitātes un dažādu apmēru, dažādu izmēru uzņēmumi būtu aktīvāki dalībnieki novatoriskos procesos. Vingler kungs, manuprāt, nav klāt zālē, un tādēļ es aicināšu izteikties nākamo runātāju Giovanni Lavija, kas pārstāv lauksaimniecības komiteju. Paldies, priekšsēdētāji! Es šeit runāju lauksaimniecības komitejas vārdā, kura nāca klajā ar atzinumu par šo ziņojumu. Arī mēs vēlējāmies pasvītrot to, cik svarīga ir zinātne pārtiks ražošanas sistēmai. Un šeit es runāju, runāju ne tikai par tādu zinātni, kas ir spējīga nāk klajā ar jauninājumiem laboratorijā, nē, ar Mēs runājam par tādu zinātni, kas spēj nākt klajā ar jauninājumiem reālajā dzīvē, laukā. Zinātnē ir jārod risinājumu uz tiem jautājumiem, kas ir svarīgi pilsoņiem šobrīd. Mēs redzam, ka iedzīvotāji aizvien mazāk tiek apgādāta ar pārtiku. 2050. gadā tikai 70% no nepieciešamās pārtikas pasaulē tiks saražot. Mums ir jārod zinātnē atbildes uz šo problēmu. Tāpat mēs vēlamies strādāt un dzīvot tīrā vidē. Ir nepieciešams uh, Uh, intensificēt ražošanu, tāpat laikā samazinot CO2 emisijas un arī saudzējot dabu. Paldies! Nākamais runātājs Cau Kalas kungs, kurš pārstāv Zilsaimniecības komiteju. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu aizstājies Zivsamniecības komitejā, aizstāju Valēzes kungu, kurš diemžēl šodien nevarēja piedalīties plenāru sēdē. Matiesas kundzes ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas zinātnes un pētniecības politikai, jo runa ir par to, lai mēs eh, izvairītos no pārklāšanās līdzekļu izmantošanā un tāpat arī ļoti skaidri ievērot dažādus mērķus. Vairākas dalību valsts, diemžēl arī manējā, sastopas ar lielām grūtībām ieguldot 3% no IKP zinātnē un pētniecībā, kā tas bija nolemts, lai tas tiktu izdarīts visā Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam. Tādējādi rodas divu ātrumu Eiropa Ja mēs runājam par zinātnes deficītu, tad jārunā ne tikai par augsto tehnoloģiju trūkumu. Nē, ir arī vienkāršāks nozars, piemēram, zivsaimniecība, kurā, zivs, kurā pētniecībā ir ļoti liela nozīme. Šajā sektorā pētījumi varētu uzlabot sektoru konkurētspēju un varētu dot labumu visiem eiropiešiem, kas uh, gūst. Tā kā kungs ir uh, arī atgādinājis kolēģi, kurš nevarēja uzstāties mūsu priekšā. Es vēlējos uh, pateikt jums, ka es uh, biju pie viņa slimnīcā pagājušo sestdienu, un viņš teica, ka viņam ir uh, cieša pārliecība, ka februārī visvēlākais martā viņš būs šeit, sēža zālē, pilnīgi izveseļojies. Viņš lika jūs sirsnīgi sveicināt visus kolēģus no Eiropas parlamenta. Līdz ar to jūs sveicinu. Nastempni. Nākamais e, runātājs Antigoni Papadopolu kundze e, no Sieviešu līdztiesības komitejas. Ως Επιτροπή Γυναικών θεωρούμε πως η γυναική επιχειρηματικότητα εξα... Tātad mēs mūsu komitejā pārstāvām pārliecību, ka sieviešu atbalsts ir ļoti svarīgs un līdz ar to arī pētniecībā tas būtu ļoti svarīgi un tas ir arī Eiropas stratēģijas sastāvdaļa. Sievietes pētniecībā, kā tomēr vēl joprojām ir mazākumā, tām ir jācieš no stereotipiem un viņas ir spiestas bieži atteikties no karjeras ģimenes apstākļu dēļ kā arī um, dzimumu neliettīsības jautājumā, kas attiecās arī uz kohēzijas un struktūru politiku, un ļoti daudz mums būtu jārūpējas, lai uh, sievietes patiesi arī tiktu iesaistītas uh, gan uh, biznesa jomā, gan arī būtu mobīlas, būtu pētnieces. Un mums ir šeit nepieciešams uh, darbības plāns. Uh, lai eh, būtu šī dzimumu vienlīdzība un arī tieši finansējumā un sasaistai arī eh, pētniecības padomē. Eh, tagad politisko grupu sakarā Eiropas Tautas partijai Karvaljo kundze. Eiropas Tautas partijas vārdā runās. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāras kundze, iesākumā es gribētu sveikt referenti Marisu Matievs ar lieliski paveikto darbu. Liels paldies par viņas ļoti konstruktīvo pieeju sadarbībai ar citu politisko grupu pārstāvjiem. Ar lielu gandarījumu tautas partija atzīmē, ka mūsu galvenie priekšlikumi ir ņemti vērā šajā ziņojumā. Uh, Eh, piemēram, tiek palielināts budžets nākamajai ietver programmai, nākamajā programmēšanas periodā ir paredzēta koordinācija ar struktūru fondiem. Uh, Tāpat arī šīs te jēdzienas ceļš uz ekscelenci ir ņemts vērā, tāpat arī dažādi veidi, kā iesaistīt dažādus uzņēmumus, ir tīpaši mazos vidējos uzņēmumus, jauniešu atbalsts zinātnē un administrācijas vienkāršošana. Zinātne un pētniecība ir būtiski svarīgas. Uh, Eh, darba vietu radīšanai un ekonomiskās attīstības garantēšanai. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai eh, budžets šai nozarei tiktu palielināts Eiropas Savienībā, lai tiktu būtiski palielināts gan ietver programmā, gan arī, lai struktūra fondu lielāka proporcija tiktu veltīta tieši zinātnē un pētniecībai. Ietver programmas galvenais mērķis ir ceļš uz ekscelenci. Tā tas ir bijis un tā tam arī jābūt ir nepieciešams radīt arī pareizos priekšnoteikumus mazo uzņēmumu iesaistei līdzekļu apguvē. Piemēram, ir tādas laboratorijas, kurā ir tikai daži darbinieki un kas varētu ļoti labi tomēr piedalīties šo līdzekļu apguvē, nākot klajā ar ļoti noderīgiem rezultātiem ir jāiesaista visu līmeņu uzņēmumi šīs sistēmas lietošanā. Mazajiem vidējiem uzņēmumiem neapšaubām ir īpaša loma šeit. Jaunieši un tīpaši labi kvalificēti jauniešu bezdarbs šobrīd ir kā sērga Eiropā, un tādēļ zinātnes programmas, kas iesaistīs viņus, ir īpaši svarīgas. Un arī fondu pieprasīšanas eh, mehānisms ir jāvienkāršo, kā ir teikt ziņojumā. Tas varētu palīdzēt radīt lielāku uzticību visu iesaistīto pušu vidū un visu to cilvēku vidū, kas atbalsta zinātnes attīstību Eiropā. Lielas paldies! Aicināšu izteikties nākamo runātāju. Edita Hercogu. Pusotru minūtu lūdzu. Gratulálni a bizottságnak, a jelentéstévőnöknek, és köszönöm a haték... Es vēlējos arī apsveikt mūsu kolēģis par šo izcilo darbu. Es uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi, lai mums būtu strateģiski mērķi un sociāls demokrāta vārdā es vēlētos to formulēt. Pirmais mērķis Eh, tātad vairāku gadu programmu 80 miljārdi eiro būtu investīcija, nevis kāda aizvietošanas nauda, eh, kur var izņemt naudu. Eh, šai summai būtu vēl jāpalielinās. Attiecībā uz prioritātēm par stratēģiju 2020 Mums būtu nepieciešamas vēl uh, citas um, struktūrētākas prioritātes pār zaļajām tehnoloģijām. Un uh, šajā sakarā mums būtu kas jādara. Um, trešais mērķis būs uh, cilvēku resursu menedžments. Mums ir jādara viss mūsu spēkos esošais, lai pētnieki ziemeļos no Pirenejiem uh, vai arī rietumos no Oderas. Tiem būtu jānovēl kāda robeža savās dalībvalstīs, būtu, tiem būtu jāsasniedz maksimums, uz ko viņi ir spējīgi. Mums ir nepieciešama jauna industriālā politika, kura varētu integrēt šos, šos pētījumu rezultātus mums ir vertikāli jāsadarbojas starp dažādiem um, darbojošiem personām. Paldies! Manuprāt, Ekas kundze zālē nav, tādēļ aicināšu izteikties. Svinburnas kundze, vienu minūti jūs rīcībā. World class research pasaules līmeņa zinātnes pētījumam ir nepieciešams atspoguļojums Eiropas plašākā ietvarā, un tas varētu veicināt Eiropas globālo konkurētspēju. Pārāk bieži uzņēmumu uzskata, ka politikas Eiropā ir pretrunīgas. Pagājušo nedēļu es biju kādā uzņēmumā Velsā. Viņiem ir ļoti augsta līmeņa cilmas šūna izpēta, farmaceitisko produktu izstrāde ir viņu darbības mērķis, viņi izmanto arī dzīvniekus dažādos pētījumos, un ir nepieciešams, lai visi 27 dalībvalstis pieņem pieņemt kopīgus noteikumus. Uh, Tāpat pagājuši nedēļa biju arī kādā asins izpētes centrā, kur darbinieki man teica, ka Eiropas Savienības politika varētu būt labāk koordinēta, lai dažādi medicīniskās pētniecības paraugi varētu labāk ceļot starp dalību valstīm un arī uz Amerikas Savienotajām valstīm. Mūsu vadošie zinātnieki un akadēmiskās iestādes noteikti ir jāņem vērā, izstrādājot šo politiku, lai mūsu zinātne un pētniecība būtu pasaules līmenī, tai jābūt ļoti jābūt konkurētspējīgai un ir jāspēj šiem te zinātniekiem salīdzināties vienam pret otru kā kolēģiem. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētā. Tālāk uz pusotru minūti došu vārdu Lamberta kungam. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Ehm, sveiki, komisārs Kunze! Mēs vēlamies kopā ar jums priecāties par to, kas ir ticis panākts, respektīvi līdz šim kas esat noslēgušas debats par budžetu un ir tiek runāts par konkrētu finanšu aploksnes, kas ir lielāk apjomā nekā sākotnē tas lik likās tika noteikts. Un, protams, arī tika samarināta administratīvā nasta, kas, protams, lieliski, lai uzlabotu pētniecību Eiropā, tas noteikti jādara. Gribu tomēr vērst jūs uzmanību uz vairākiem jautājumiem, kas mums tomēr raisa bažas. Piemēram, vienkāršošanas jomā domājam, ka tikpat svarīgi būtu, lai komisijas administrācija procedūras vienkāršot, bet galvenokārt vajadzētu panākt to, ka tas ir vienkāršots gala lietotājiem, naudas saņēmējiem, universitātēs, pētniekiem, lai šī šīs situācijas un procedūras būtu daudz vienkāršākas. Un tāpēc es domāju, ka mums jāsaglabā šī orientācija uz klientu, uz gala lietotāju. Ne tikai vien savā starpā iekšēji vienkāršojot procedūras. Otram kārtām ārkārtīgi svarīgi nodrošināt to, ka pētniecības rezultāti nonāk arī tirgu. Tā, lai šie novatoriskie produkti nāk par labu ne tikai pētniecībai, bet tiešām arī sabiedrībai. Tāpēc vajadzētu izvairīties no tā, ka, lūk, investējam gan novatorismu pakotnē, bet nenodrošinam, piemēram, valsts un privātās partnerības, kas varētu tiešā veidā subsidēt kādu uzņēmumu produkta izstrādē. Un tā vietā, piemēram, dodot priekšroku uzņēmumiem, kuriem jau ir līdzekļi šāda veida rīcībām. Mums jāpārliecinās to, ka jāpārliecinās par to, ka tie uzņēmumi, kas var investēt produktu atti attīstībā, viņiem nekādas šķērsli ceļā netiktu likti. Paldies! Grāci. Mēs paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Henings kundzei uz pusotru minūtu, lūdzu. Merci, madame la présidente. L'Union. Henin kungam, paldies. Redzējām, kā Lisabonas eh, stratēģija izgāzās. Tas bija mērķi, tās mērķis bija padarīt Eiropu par eh, izglītotāko sabiedrību un iz, e, pasaulē, bet tas neizdevās. Nu, lūk, 2010. gadā, piemēram, mēs zinām, ka valsts izdevumi pētniecības jomā bija krietni mazāk nekā Ķīnā vai ASV. Īstermiņā Ķīnā ir daudz vairāk, piemēram, pētnieku un inženieru nekā visās Eiropas Savienības valstīs. Tas ir ļoti bažas radoši. Un tāpēc jāsaka, ir joprojām tādas valstis, kā piemēram Francija, Vācija un citas valstis, kas e, turas pretim investīcijām šajā jomā, negribīgi tās da, eh, to veids un pilnīgi noteikti nerespektē arī brīvo, brīvās konkurences noteikumu šajā jomā, pētniecības jomā ir jānodro, jānodrošina rezultātu. Nedrīkstam eh, panākt to, ka Eh, nenotiek attīstība atsevišķos reģionos. Eh, situācija ir satraucoša, jāspēra simptomu un tie ārstot. Nedrīkstam ignorēt valsts investīcijas un to nepieciešamību pētniecībā un izstrādē. Tāpat jāpārliecinās, ka jaunie pētnieki un inženieri beidzot saņem normālas darba vietas, nevis eh, tādas ļoti riskantas, slikti apmaksātas darba vietas. Tas tiešām ir skandalozi, cik eh, maz saņem pētnieki atsevišķās jomās. Tas gandrīz ir noziegums. Uh, Mēs eh, drīzāk vairāk investējam kaut kādās masu kultūras, eh, masu kultūras pasākumos, nevis strādājam pie sabiedrības uzlabošanas, eh, piešķirot līdzekļus pētniekiem un zinātniekiem. Paldies priekšādātāji! Grācija! Paldies, saka priekšādātāji! Tālāk došu vārdu Paškas kungam uz vienu minūtu. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisārka, zverejnením zelenej knihy... Na... Ļoti cienījumā komisārs kundze, eh, zaļās grāmatas publikācija tika demonstrēta vīzijā par finanšu ietvaru pēc 2013. gada. Fakts, eh, ka investīcijas eh, ir 1,5 no IKP, 1,5% no IKP Eh, tas nozīmē, ka mēs klibojam pakaļ mūsu spēcīgajiem eh, partneriem un ka tas nav devis attiecīgos augļus. Un līdz ar to mums vajadzētu mēģināt mūsu iepriekšējās līdzinējās programmas veidot no jauna. Un mm, šajā ziņojumā ir daudz ideju šajā sakarā. Uh, Viens ir trīs fāžu modelis, ko Matijas kundze likus priekšā, lai būtu vienāda pieeja mazajiem vidējiem uzņēmumiem šim finansējumam, lai atvieglotu finansējumu pieejamību, lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus un um, lai cilvēkiem padarītu šo lietu pieejamāku. Es esmu pārliecināta, ka katra ideja Eiropas politikas eh, efektivitātes uzlabošanai ir tūlīt pat jāievērš dzīvē, jo šeit mums ir ļoti daudz, kas vēl panākams, arī attiecībā pret eh, ātri attīstošos pasauli. Paldies! Grāts! Paldies tālāk došu vārdu Reula kungam lūdzu. Frau Präsidentin, Frau Kommissar! Eh, prezidenta kundze un komisāra kungs. Arī par šo ziņojumu sirsnīgi pateicos, arī par tiem ziņojumiem, kuri bija jau agrāk, un eh, tās jau ir tikai turpinājums. Tas nav, eh, tā nav diena, kad mums vienkārši jāpieņem kādi politiskie lēmumi, bet gan jārīkos, jo pētniecība ir būtiskākais faktors Eiropas nākotnē, un līdz Ar to es esmu ļoti pateicīga, ka budžeta komitejas pārstāvs eh, teica, ka ļoti svarīgs ir finansējums šajā jomā, jo mums jau tomēr tuvākajā laikā nāks priekšā arī jautājums, lai mēs šos finanšu līdzekļus varētu nodrošināt, lai patiesi pētniecība iegūtu centrālo uh, lomu, jo tas ir jautājums, kā attīstīsies Eiropa, un, un šis pētniecības jautājums ir būtiskākais jautājums, un tur neder nekādas svētdienas runas, bet gan ir nepieciešami fakti. Un jaut, otrais jautājums, tas arī ziņojumā jau ir teikts ka mums ir konkrēti jāpaskatās, kā mēs jau izman, varam izmantot šos esošos līdzekļus, kā mēs varam pātrināt, kā mēs varam ef, palielināt efektivitāti pētniecībā. Jo mums vēl ir necaurskatāms labirints eh, no dažādajiem fondiem, eh, dažādiem finansējuma avotiem. Tur nepieciešama ir lielāka struktūra. Tātad maz projektu, bet varbūt vairāk naudas, tas varbūt eh, būtu efektīvāk. Un līdz ar to esmu pateicīgs, ka mēs esam spēruši soli šajā virzienā. Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūtam, protams, būs eh, liela loma, protams, MVU. Eh, ta, arī jomā tas būtu ļoti svarīgi, bet mums ir nepieciešams arī risinājums valstīm, kur šajā ekscelences veicināšanā tas ir nepieciešams kā vienīgais princips. Mums ir nepieciešams risinājums valstīm, kuras vēl nav tik tālu. Uh, mums ir uh, nepieciešams tātad konkurences radīšana, lai radītu jaunos ekscelences centrus. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, kuru vēl jārisina. Paldies! Grāts. Paldies, turpina priekšādātāji. Tādāk došu vārdu Pirillo kungam uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Laika gaitā Eiropas Savienībā pētniecības un izstrādes programmam ir eh, arvien palielinājusies loma. Eiropas Savienība nereti ir aizstājusi vietējos un reģionālo finansējumu. Mums jāpārliecinās, ka šāda veida programmas palīdz un atbalsta eh, pētniekus, lai uzlabo eh, līdzdalību pētniecības produktos, bet šis mērķis pilnībā sasniegts netiek, un tas Maties ziņojumā tiek arī pateikts. Mums nepieciešams vēl tālāk vienkāršot procedūras ir nepieciešams turklāt vienkāršanu veikt tādā veidā, lai pētnieki un zinātnieki varētu līdzdarboties projektos, saņemt finansējumu. Es domāju, ka varam pilnīgi noteikti nodrošināt ar, arī savstarpējo sinerģiju starp dažādiem pētniecības projektiem. E, tāpat piesaistot vietēju un reģionālo finansējumu. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu Streičeka kungam uz vienu minūtu. Lūdzu. E, Paņi predsedai. Paldies, priekšsādātāja kundze. Komisārs kundze, manuprāt, ir skaidri redzams, ka inovācijas un tehnoloģiskā attīstība ir dzinējspēka ekonomiskajam progresam. Un tomēr šajā ziņojumā redzu divas lietas, kas raisa pārdomas mūsos. Pirmkārt, biznesa plāns un tirgus potenciāls neapšaubām ir interesantas parādības, taču tās nedrīkstētu būt kā priekšnoteikumi subsīdiju piešķiršanai. Tirgu taču regu, tirgu vada kā vadošais dzinējspēks peļņa, un no peļņas nevajag kaun, kaunēties. Uh, peļņa rada jebkuru ekonomisko izaugsmi. Tā kā mans laiks ir beidzies, tad es nevaru paskaidrot, kāds ir otrs cinējs spēks. Grazie, la parola all'onor. Paldies. Paldies. Tālāk. Tālāk došu vārdu nākamam runātājam, Dero kungam uz vienu minūtu. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Nu, protams, ir ārkārtīgi lieliski ka veicam investīcijas pētniecībā un novatorismā. Bet pētniecību tomēr nedrīkstam plānot centralizēt. Īpaši tad, kad runājam par to, kur notiek pētniecība, kādā jomā notiek pētniecība, šeit neviena varas iestāde nevar diktēt priekšā tā, to, kur var notikt novatorisms, kur var tikt izgudroti, ja, izgudrotas jaunas lietas un uh, Eh, koncepti. Katram ir jānodrošina pieeja finansējumam, finanšu atbalstam šādu veidu pētījumiem, bet tas nenozīmē, ka visi saņem vienlīdzīgas summas. Novatorismu nedrīkst jaukt ar reģionālās attīstības politiku. Tās ir divas dažādas lietas, jo, piemēram, nevērtīgi projekti nebūtu jāvirz uz priekšu uz citu projektu rēķinu. Tas nozīmē to, ka labas idejas un augsta kvalitāte pētniecība ir jāatbalsta, un nedrīkstam pilnīgi noteikti eh, apšaubīt arī reģionālās un vietējās attīstību, lauku attīstības programmas. Kaut kādā veidā pārdalot šiem mērķiem paredzēto programmu līdzekļus. Tas tikai kropļotu novatorismu kopējo tīklu. Paldies, saka priekšādā. Tālāk došu vārdus ar Torī kundzei uz divām minūtēm. Lūdzu. Anch'io mi sento di ringraziare. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties Matijas skundzei par paveikto darbu. Man bija tas prieks sadarboties ar viņu, rakstot citus ziņojumus, piemēram, par medikamentiem un citām jomām, kas tieši saistītas ar zinātnu un pētniecību. Matijas skundze ir lieliska referenta. Es Domāju, ka komisijai nav noslēpums, ka parlaments uzskata, ka inovācija ir ļoti būtiska joma, un arī komisija mums piekrīt. Tādējādi mēs esam spēruši soli pareizā virzienā. Mēs pieņemam lēmumus, un šodien esam spējīgi uzdot ļoti trāpīgus jautājumus. Komisāri savā uzrunā arī to pieminēja Zinātnē un pētniecībai ir nepieciešams lielāks budžets. Mēs meklēsim to un nepieciešama arī pārliecība par to, ka inovācija allažiet roku rokā ar zinātnu un pētniecību. Mums jādomā par tām nišām, kurās zinātnes reālie rezultāti varētu uzlabot tirgus darbību. Eiropai neapšaubām ir jāturpina virzieties, virzieties virzienā uz ekscelenci. Liela daļa resursu jānovirza tādiem pētījumiem, kas ir daudz tuvāki mūsu pilsoņiem, un šeit es tieši domāju mazos un vidējos uzņēmumus, kas var dot savu ieguldījumu. Tieši no šiem uzņēmumiem mēs varēsim saņemt ārkārtīgi spožas idejas, kas noderēs mūsu pilsoņiem, jo MVU atrodas vistuvāk pētījumiem un dažādiem atklājumiem. Ziņojums ir ļoti labs, šis priekšlikums ir labs, un tad, ja zinātnē būs lielāks finansējums, tad tam būs arī kāda rezultāta. Un tāpat arī ir ļoti apsveicam, ka mēs mēģinam vienkāršot administrāciju un racionalizēt procedūras. Lielas paldies! Aicināšu nākamo runātāju Encio kungu. Komisār. Priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, jaunais kopīgais ietvars, kas, kas tiek piedāvāts, lai veidotu lielāku caurskatāmību, um, palīdzēs vieglāk finansēt dažādus vērtīgus projektus. Gribētu vērst jūs uzmanību uz vienu aspektu, kas šeit vēl nav apspriests. Esmu ļoti priecīgs, ka ITRE komitejas eh, priekšsādātājs Roila kungs gan to pieminēja savā runā. Eiropas Savienībā ir ļoti liels atšķirības dalību valstu vidū. Ja mēs salīdzinām to kapacitāti zinātnes un pētniecības darbībā. Ir tāpat arī ir ļoti liels atšķirības zinātnes infrastruktūrā. Es uzskatu, ka līdz ar to šī ietver programma ir ļoti liels Eh, solis uz priekšu, attīstot zinātnē pētniecību tieši bagātākajās dalībvalstīs. Līdz ar to plaisa vēl vairāk tikai pieaugs. Es gribētu aicināt komisiju nākt klajā ar tādu priekšlikumu, kurš palīdzējis vienādot līmeni dalību valstu zinātnes infrastruktūrā. Domāju, ka kohēzijas fondu līdzekļi varētu būt kā tāds papildinājums. Tikai tādējādi arī tās dalību valsts, kurās nav tik attīstīta zinātnes e, infrastruktūra, varēs noķert tās, kurām ir labāk attīstītā. Paldies! Fordas kundze, vienu minūti. Paldies! Referents kundze, mēs piekrītam, ka finansējums zinātnē palīdz atrisināt lielus izaicinājumus tādus kā veselība, novecošana, enerģētika, pārtiku, pārtiku un tā tālāk. Bieži vien ļoti spožas idejas paliek laboratorijā vai arī tiek attīstītas citās valstīs, nevis Eiropā. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ziņojums vērts pareizā virzienā. Sadarbojoties ar rūpniecību, zinātnieki vēlas izmantot arī privāto finansējumu, kā to atbalsta šis te ziņojums. Vajadzētu atbalstīt mazos uzņēmumus, taču jāatzīst, ka lielākā, lielākie uzņēmumi un universitātes tomēr ir līderi. Mēs nedrīkstam noliegt noliegt ekscelenci, Eiropas Savienībai vajadzētu papildināt dalību valstu programmas. Vienkāršošana nozīmē mazāku dažādu papīru un vairāk pētījumu. Pagājušo nedēļu tikos ar zinātniekiem man vēlētāju vidū, un viņi runāja par to, ka šī te kolēģu novērtēšana nevienmēr ir piln, gluži nevainīga. Reizēm tā ir tendencioza, tā tad nepieciešama pārskatāmība. Investīcijas zinātnē noteikti ir nepieciešams, un es neatbalstu atbalstu to, ka daži kolēģi šeit izvēlas skaitļus uz labu laimi. Nevajadzētu šādi ilustrēt savus vārdus. Paldies! Grazie, la parola. Paldies! Eh, Jordan kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pirmkārt minēt finansējumu. Mēs visi piekrītam tam, ka budžetam ir jābūt lielākai zinātnēm pētniecībai. Šodien vairāk kārt jau dzirdēju kolēģi sakām, ka 80 miljārdu eiro nozīmējot ļoti lielu budžetu pieaugumu. Es gan nevaru pilnībā piekrist šādai domai, jo septītā ietver programma nevar tieši tikt salīdzināt ar astoto. Astotajā ietver programmā ir viss tas, tas, kas jau tika minēts septītajā, bet tai vēl klāt ir inovāciju un konkurēt spēj, spējas programma, tāpat arī Eiropas eh, tehnoloģija institūts un citas budžeta līnijas. Ja saruna nobeigumā mēs esam nonākuši pie resursu apjoma, kas e, šai sadaļai būs mazāks nekā iepriekšējā ietvaru programmā, tad es sāku šaubīties, vai Eiropa uzskata, ka zinātne un pētniecība tiešām viena no tās prioritātēm. Vēl mums jārunā par geogrāfisko finansējumu sadalījumu. Bieži vien tiek teikts, ka zinātniskā ekscelence ir galvenais kriterijs finansējumu saņemšanai, taču šī ekscelence ir kaut kā jādefinē tā, lai to varētu attiecināt gan uz lieliem, gan maziem projektiem. Jo zinātniskā ekscelence nenozīmē tikai milzīgus projektus, kas ir vairāku miljonu eiro vērti. Nē, ekscelenci mēs varam saskatīt arī mazos projektos, un tieši tādus, es ceru, atbalstīs jaunā ietver programma. Protams, ir atšķirības starp zinātnisko pētījumu kvalitāti dažādās dalībvalstīs un pat reģionos. Taču šo atšķirību vajadzētu mm, mazināt, izmantojot struktūru fondus. Un nobeigumā gribu teikt, ka Eiropa. Eiropadomas pētījuma rezultāti ir līdzīgi, kā šis ziņojums iesaka, proti parasti lielākā daļa finansējuma tiek piešķirt lielākajām uz, uzņēmumiem un universitātēm. Uh, es domāju, ka kriteriji būtu jāmaina tā, lai pirmajā vietā būtu idejas un nevis uzņēmuma lielums. Un zinātniekiem ir jāgarantē tas, ka viņu pētījums vai izgudrojums var ienākt tirgu. Paldies! Nākamā runātā tik augu. Konfrontăm ko krize ekonomika, sociāla și de mediu, iar cercetarea... Paldies! Priekšsēdētāja kundze, komisārs kundze, mēs dzīvojam krīzē un zinātne ir tāpat kā izglītība, ir ļoti būtiski elementi, sviras, kas varētu palīdzēt radīt darba vietas un atkal iepūst jaunu dvēsmu ekonomikas attīstībā. Un tādēļ mēs uzskatām, ka šī te pamatprogramma ir jāvienkāršo, mūsu strateģiskais ietvars ir jābalst uz programmu koordinācija Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Bez tam ir jārod tādi risinājumi, kas palīdz pielāgoties demografiskajām pārmaiņām. Mums ir jārisina problēmas ilgtspējīgā veidā un taisnīgā veidā jāsadala resursi. Bez tam jāatbalsta arī MVU dalība programmas līdzekļu apguvē. Vairāk nekā 15% dalībnieku būtu jābūt MVU. Birokrātiskās barjeras ir jānojauc. Tas ir būtiski svarīgi, lai mēs varētu aktivizēt ekonomisko darbību. Ir nepieciešami papildus finanšu resursi tādiem projektiem kā Galileo, kuram ir jā, jāsasniedz savs maksimālais potenciāls tuvākajā laikā. Paldies! Marcinkevičs kundze lūdzu. Divas minūtes. Priekšsēdētāja eh, kundze komisijas eh, pārstāvi. Es vēlējos pateikties par ko, kopēju kompromisu izstrāde Eiropas parlamentā. Mēs esam e, viensprāts, ka ir nepieciešama finanšu instrumentu piesaista zinātniskai pētniecībai, bet Un nākošajā laikā, lai visos strateģiskos ietvaros mēs par to domātu, mums būtu nepieciešama konkurētspējas palielināšana starptautiskajā mērogā, un mums būtu arī jāvienkāršo un jāpātrina šis process. Um, tad mēs arī tomēr uh, varam secināt, ka šīs spēku samērs nav vienlīdzīgs dažādu valstu starpā, kas attiecas uz inovācijām, kā arī uz uh, zinātnes finansēm pieejamību. Uh, šis lielais kontrasts ir starp vecajām Eiropas dalību valstīm un jaunajām Eiropas dalību valstīm lai izstrādātu kopēju procedūru katalogu lai uh, palielinātu harmonizāciju dažādās programmās, lai mēs uh, veidotu kopēju vienotu sistēmu kopējā Eiropas pētniecības telpā. Tas ir visu valstu interesēs. Arī būtu jāpiemitina, ka Eiropas uh, līmenī uh, būtu jāizmanto visu reģionu potenciāls, lai mēs uh, ne, neizslēgtu mazāk attīstītos uh, reģionus, lai būtu ekscelence, lai būtu integrācija un arī uh, finanšu efektivitāte. Es uh, atbalstu šo pārobežu sadarbību un kas attiecās uz budžeta uh, ietveru programmu, tad šīs debats būtu atklājamas. Paldies! Grācija. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Koreja Likampus kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gudētie kolēģi, komisārs kundze. Pirmām kārtām gribēju teikt lielu paldies Matiesas kundzei par šo ziņojumu. Un šeit mēs runājam par kaut ko, kas iet krietni ārpus tikai tīri zinātniskiem mērķiem. Runājam par tādu pamata instrumentu 2020. gadam ekonomiskajai attīstībai, darba vietu veidošai izaugsmai. Un mums ir vajadzīga tāda programma, kas būtu lielāka, plašāka, ambiciozāka, tā jābūt efektīvai, tā jāspēj pavisam aktīvi veicināt zinātnes un pētniecības jomu un nodrošināt to, ka izgudrojumi tiek tālāk likt lietā un nonāk pie sabiedrības. Mums jāmācās no pagātnes. Mēs taču zinām, piemēram, kā darbojas Eiropas pētniecības padomu un redzam, ka ir vajadzīgs veikt vienkāršošanas darbu jāveido vienota pētniecības telpa Eiropā un jāizbeidz šīs atšķirības starp dalību valstīm. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Nu, grib tomēr izteikt arī brīdinājumu. Darbs mūsu priekšā ir milzīgs, bet bez, bez tā Eiropa nevarēs pastāvēt. Paldies, saka priekšsādātāji. Šķiet, ka Tojas kundze nav zālē, un līdz ar to tālāk došu. Va, tālāk uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Mums ir apmēram uh, eh, 20 runātāji pieteikušies. Gribu lūgt visus ļoti uzmanīgi ievērot uzstāšanās laukumu. Vispirms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 Jā, arī es no savas puses gribētu teikt paldies Matiesas kundzei par viņas lieliski sagatavoto ziņojumu. Šobrīd ir ekonomiskā krīze, un tieši tāpēc pētniecībai un novatorismam jāspēlē sava loma. Tāpat laikā, protams, ir ļoti daudz, kas jādara arī attiecībā uz tām dalību valstīm, kas šobrīd ļoti necili ne, darbojas novatorisma jomā. Pastāv milzīgas atšķirības arī finansējuma kapacitātēs starp dalību valstīm, un šīs atšķirības lieliski atspoguļojas eh, zinātnieku spējā līdzdarboties iedarboties pamatprogrammas piedāvātajos projektos un finansējumā. Tāpēc nepieciešams līdzsvarot pašreizo situāciju, pārliecinātos, ka pētniecības kapacitāte tiek veicināta visās dalību valstīs. Pašreiz līdz šim veiktie centieni nav guvuši redzamus panākumus, nepietiekamus panākumus pat eh, tajos gadījumos, kad ir izmantot ļoti būtiski instrumenti. Inovatorisms ir milzīgs, spēcīgs instruments, kas ļaus veicināt izaugsmu, un to vajadzētu uzskatīt par prioritāti turpmākajā plānošanas periodā. Paldies. Paldies, saka priekšsādātāja. Tālāk Kelī kungs, lūdzu. Paldies. Paldies priekšsādātāji. ar lielu prieku dzirdēju, ka komisāra mm, runāja par šiem jautājumiem. Bet ir vēl vairāk par to, kas jāuzsver nākotnē, bet arī mēs gribam teikt savu. Piemēram, dzirdējām eh, daudzas balstis, pēd, pēdējā esam dzirdējuši daudzas balstis, kas saka, lūk, mums jābūt saliedātiem, citādi Eiropa vienkārši sabruks. Un novatorisms ir vajadzīgs ilgtermiņā. No, tas radīs darba vietas. Un tāpēc uzskatu ka komisārai ir pilnīga taisnība, kad viņa teica, ka mums nepieciešams likt uzsvaru uz vienkāršošanu, nepieciešams pa, pa, padarīt pieeja finansējumam vienkāršāk sievietēm, zinātniekiem, jauniešiem, un īpaši viņa teica, ka mums jābūt pietuvinātiem tiem, tam problēmām, ar ko sastopas sabiedrība. Un tas ir pareizi, jo pētniecība par tādām lieliskām tēmām, kā, piemēram, krupja 13. dzimums, tas nebūtu nav svarīgi. Tas nav tas, kas ir aktuāli mūsu sabiedrībai. Grācie, la par... Paldies, saka priekšsēdētāji, tālāk Bazēsku kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pētniecība, izglītība, novatorisms ir pamatelementi konkurētspējīgā ekonomikai, spēcīgai ekonomikai. Un šai konkrētajā un grūtajā kontekstā mums ir jādara viss, lai no jauna at padarīt iespējami ilgspējīgu attīstību. Tāpēc priecājos, ka komisija izstrādāja zaļo grāmatu, kur iekļaut ļoti svarīgi elementi tieši šajos aspektos. Īpašu uzmanību, eh, priecājos, ka īpašu uzmanību tiek pievērsta, piemēram, eh, atšķirību mazināšanai starp dalību valstīm. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, piemēram, Rumānija skaidru ziņā ir viena no vis, eh, no, no valstīm, kas vismazāk veicina. Ve, pētniecību un novatorismu, un tieši tāpēc ir jānodrošina atbalsts, piemēram, šai valstī. Piemēram, eh, un šis, šie skaidri Rumānija, piemēram, ir tālu zem vidējiem Eiropā kopumā. Tāpat vajadzīga ir reģionāla sadarbība, labākās paraugu prakses apmaiņa. Tāpēc priecājos, ka, tāpēc domāju, ka vajadzētu veicināt arī tādu kā izglītības centru, kur tad attiecīgi varētu notikt informācijas apmaiņa, piemēram, reģionu kontekstā par Donavas jautājumiem. Paldies, saka priekšādātāji. Jā, danke, Frau Prezident. Möchte auch... Paldies, prezidents kundze. Arī eh, ziņotājai vēlējos eh, viņu sveikt. Un eh, lūgtu arī budžeta jautājumos būt nedaudz prasīgākiem jo ir programma, tā ir programma no 50 uz 80 miljārdiem. Ir vēl daudzas programmas, ka, kuras vēl ir mazākas. Vai no pašu līdzekļiem Eiropas Savienībā, piemēram, no CO2 izmešu naudām, vienojoties ar nacionālajiem finanšu ministriem, izstrādāt programmu uh, Uh, lai būtu šī pievienotā vērtība, proti CO2 un klimata sasilšanas sakarā, uh, lai mēs arī no, tām, no šīs naudas varētu uh, palīdzēt pētniecības attīstībai. Vai mēs varētu kopīgi tātad izstrādāt šādu kopēju programmu, šādu kopēju finanšu ietvaru, lai īsā laika periodā, kas attiecās uz CO2 izmešiem, varētu labāk pētīt šo jautājumu un arī e, maziem vidējiem uzņēmumiem e, darboties ar šiem produktiem, kas būtu svarīgi šai jomai, lai Eiropa kļūtu vesela. Paldies! Grāt. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Baldasāres kungs. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas Savienības attīstības temps ir pārāk lēns zinātnes jomā. Mēs nevaram tikt līdz Japānai un ASV. 27 dalību valstīs tiek tērēt tikai 2%, nevis 3% no IKP pētniecības mērķiem, kaut gan 3% bija komisijas noteiktais mērķis. Un tāpēc komisijas sagatavotais dokuments nāk īstajā laikā. Tas piedāvā mums iespēju runāt par šiem jautājumiem un pievērsties konkrētai situācijas analīzei. Tā kā tas attiecīgi atspoguļots arī Matiesas kundzes ziņējumā. Kopēji fonda izveida Eiropā ir, vien no inec, ir viens no iniciatīvas elementiem. Tas ļautu organizēt, piedāvāt finansējumu pētniecībai un izstrādē, vienlaicīgi samazinot izdevumus, kas šādā ziņā rodas dalību valstīm domāju, ka tas zināmā mērā ļautu arī dubultot nākamā finanšu plānojuma laikā līdzekļus, kas paredzēti tieši šiem mērķiem. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Matuls kungs, lūdzu. Creșterea eficienței finanțării pentru cercetare. Paldies, priekšādātāji. Efektivitātes palielināšana pētniecības un inovācijas jomā ir ārkārtīgi svarīgs elements, bet tam, protams, ir vajadzīgi resursi. Resursi vajadzīgi, lai šo, objekt, šo, šo mērķi par 3% panākt, padarīt iespējamu. Līdz 2020. gadam joprojām sastopamies ar šķēršļiem. It īpaši tas notiek nacionālo valdību līmenī, varas iestā, reģionālo varas iestāžu līmenī, jo tiek izstrādāts strateģijas, kas ir fragmentētas, izolētas, bieži vien pārklājas Un tieši tāpēc ir vajadzīga šāda kopēja koordinoša stratēģija, kas ļautu tālāk koordinēt finansējumu Eiropas Savienības līmenī, piedāvājot arī vienkāršākas struktūras, efektīvākas struktūras, kas ļautu instrumenta līdzekļus eh, korekti arī attiecīgi izmantot. Tālāk arī dalību valstu līmenī un nodrošināt tālāku saskaņotību. Nu, tā tad galvenais mērķis ir tālāk piesaistīt arī privātās investīcijas, atsākt, piemēram, mazo un vidēju uzņēmumu līdzdarbību pētniecības un izstādes jomā un tam līdzīgi. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Gutjēras kung, Gutieres kungs. Kundze. Paldies priekšādātāji, paldies Matijas kundzei Paldies par šo sagatavoto ziņojumu. Gribēju izteikt pāris komentārus šai saistībā. Gribēju jums lūgt, neaizmirstiet mazos projektus. Silikona ielē taču tā sākotnēji veidojas uz mazu projektu pamata. Mums ir, ir ļoti daudz mazas universitātes ar maziem projektiem, kas var apvienoties, veidot lieliskus ekscelences centrus. Cilvēku resursiem ir ārkārtīgi liela nozīme. Lielā, lielie projekti saņem stipendijas un tā tālāk ir lielās universitātes, kam ir vienmēr ļoti daudz dažāda veida um, inter, ir dažādi veidi studenti, kas tur darbojas eh, brīvprātīgi un tam līdzīgi, un tāpēc galvenais, par ko mums vajadzētu domāt, ir tieši šie cilvēku resursi. Un Eiropas parlaments komisārs Kunds pilnīgi noteikti jūs te atbildēs, ja jūs atbalstīs, ja jūs aicināsiet dalību valsts samazināt administratīvās procedūras, jo tieši tādā veidā Eiropa var nodrošināt pārskatāmas procedūras, ko dalību valsts attiecīgi var arī ievērot. Ja vēlamies, lai līdzekļi nes augus, tad tādā gadījumā arī dalību valstīm jāsaka apņemšanās to darīt. Komisārs kundze, jums būs pilns mūsu atbalsts, ja jūs spēsiet nodrošināt atbilstīgu atbalstu arī no padomas. Grazie la parola all'onorevole. Sirsnīgs paldies. Merkies kundze, nākamā runātāja. Paldies. Komisārs kundze Pirmkārt, es gribētu sveikt referenti ar labu uzrakstīto ziņojumu. Mēs šeit ļoti daudz runājam par ekonomisko izaugsmu un izaugsmas darba kārtību. Netik daudz runājam par krīzi, kas mūs ir nodarbinājusi ilgu laiku. Uh, mūsu inovācijas, ekonomiskās izaugsmas, darba kārtība gan, jāsaka, nav pirmā prioritāte apspriežamo priekšmetu vidū. Komisārs Kundze, es domāju, ka jūsu darba kārtībā tas ir pirmais punkts. Bet pārējai sabiedrībai būtu kaut kādā veidā jāmaina domāšana. Ir nepieciešama tāda kā uzņēmēja darbības vide. Mēs negribam tikai izaugsmi vien. Mēs gribam zinātni un mēs gribam vienkāršošanu, birokrātijai jābūt mazākai, līdzekļiem jābūt iegūstamākiem vieglākā veidā. Liela daļa līdzekļu būtu novirzām tieši MVU. Es domāju, ka pie šiem jautājumiem varētu strādāt arī citi komisāri, ne tikai jūs. Tikai tad radīsies pareizs iekšējais tirgus un kopīgs, kopīgs strateģiskais ietvars, ja visi strādās kopā un kopā arī ar dalību valstīm. Paldies! Dančīlas kundze. Știm cu toții că Uniunea Europeană a stabilit. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi paaugstināt finansējumu līdz 3% no IKP līdz 2020. gadam visās dalībvalstīs. Taču ne jau visas dalībvalstis sasniegs šo mērķi. Tādēļ domāju, ka mums ir nepieciešama strateģiska un integrēta pieeja problēmas risināšanā. Un šai stratēģijai jāparādās ir darba kārtībā 2020, lai publiskās un privātās investīcijas varētu piesaistīt vajadzīgajā apjomā. Es esmu agri komitejas deputāte. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības un komisijas pieeja jābūt tādai, kas balstās uz. Tikai tad mūsu kopīgais ietvers zinātnes un pētniecības finansējumam darbosies. Tad arī lauksaimniecības struktūra fonds varēs izmantot uh, Eh, mērtiecīgākā veidā, ja zinātnieki varēs rēķināties ar visiem šiem līdzekļiem. Koordinācijai jānotiek reģionālā līmenī, tikai tad tiks panākta šo fondu patiesā sinerģija. Lielas paldies! Aicināšu izteikties Mannersku. Paldies! Nosākumu vēlējos pateikties referentei. Tas ir ļoti svarīgs teksts Pēc eh, manām domām, ja mēs runājam par zinātni pētniecību, tad mums jāskatās arī pašos pamatos, kā mēs radīsim darba vietas, kā mēs palielināsim Eiropas konkurētspēju. Un, eh, lai mēs to sasniegtu, tad mums ir eh, nepieciešama labāka uzņēmē, labāks uzņēmē darbības vidas atbalsts. Arī ekscelents pētniecībā mums būtu jāinvestē Eh, pētniecībā, kurai tiešām ir pamataktivitātes. Tātad mums ir nepieciešama konkrēti inovatīvu pasākumu, un tā mēs varam arī eh, šeit likt lietā struktūra fonda līdzekļus, un nākamajam finanšu periodam eh, mums vajadzētu pazemināt šo slieksni, lai atbrīvātu attiecīgas finanšu līdzekļus. Paldies! La parola all'onorevole Obermaier. Obermaier kungs lūdzu. Frau Präsidentin. Betracht... Paldies, prezidents kundze. Tātad produkcija un tirgus, mēs varētu secināt, ka produkcija ļoti lielā mērā tomēr ir Āzijā. Un kas attiecās uz Eiropu, tad šeit ir pētniecība un mārketings. Un ja mēs gribam izkļūt no krīzes, tad mums būtu nepieciešams pētniecības līdzekļus izmantot šeit, un jārada sinerģijas starp jau pastāvošajiem eh, tātad projektiem. Eh, mums ir tie jāizvērto lielie projekti kā Galilejs, tam, tiem būtu jā, jābūt attiecīgajiem atsevišķajām eh, nostādnēm. Un līdzekļu lielumu mums nopietni, ir nopietni jāpalielina, un visas investīcijas mums ir jāizmanto ne tikai, lai arī atsevišķās valstis savus mājas darbus pildītu un e, izmantotu kvalitātes standarts arī skolas izglītībā. Paldies! Grazie, la parola. E, tagad runās Bruns. Kungs. Thank you. It's self-evident. Paldies, priekšsēdētāji. Ir skaidri redzams, ka zinātnē un pētniecībā ir nepieciešama palīdzība visās valstīs. Šī palīdzība ir aizvien vairāk nepieciešama eh, apstākļos, kad mūsu ekonomika ir negodīga konkurence no citām lēta darba spēka valstīm. Vienīgais veids, kā attīstītā pasaule var cerēt sacensties ar šīm te jaunajām valstīm, ir izstrādāt jaunas tehnoloģijas. Zinātnes un inovācijas eh, ieguvumus, labumus vēlēsies visi saņemt, ja mēs neaizsargāsim tos ar efektīvu patentu sistēmu dalību valstīs. Jaunās valstis austrumos visbiežāk mm, kopē eh, mūsu eh, eh, šos te tehnoloģiskos iegu, ieguvums. JCB, piemēram, mm, bija spiests iesūdzēt tiesā trīs tālu austrumu ražotājus tādēļ, ka viņi vienkārši mm, atdarināja Eiropā izgudrotos Mīhenē saražotos dažādos darbrīkus un iekārtas. Ne nemaksājot izgudrotājiem. Paldies! Un pēdējais runātājs Bertman kungs. Kundze. Jā, paldies, prezidents kundze, godātie kolēģi. Es arī vēlējos uh, apsveikt referenti. Eiropā globālā skatījumā ir uh, bagātākais reģions, tomēr Amerika un Japāna, piemēram, daudz vairāk investē pētniecībā. Um, investīcija lielums Eiropā ir uh, pieaudzis, bet tomēr di, līdz ar 2020 mēs gribētu 3%, bet uh, sasniegt no IKP, bet tagad to spēja tikai sešas valstis. Ļoti svarīgi ir sociālie un um, sociālie aspekti, kas attiecas uz pētniecību. Un īpaši mums jāvērš mūsu skatu uz pētniecēm. Uh, E, šīs pētnieces ir īpaši jāatbalsta. Paldies! Grazie, ora la parola al komisārio Gegan. Paldies! Tagad komisārai vārds, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mm, Lielas paldies par šīm debatēm. Es varu atbildēt Rūbīga kungam un dažiem citiem, kas runāja par budžetu, ka, protams, e, man darbība būs atkarīga no parlamentu un padomas lēmumu. Un mēs sapratām no šīs dienas debatēm, ka parlaments ir mūsu sabiedrotais budžeta palielināšanā. Secinājumā es gribētu pavisam īsi paskaidrot, kā mēs ceram strukturēt horizonts 2020. Būs trīs atsevišķi bloki, kas viens otru papildinās saskaņā ar Eiropu 2020. Pirmais bloks ir ekscelence zinātnē, kas stiprinās zinātni. Otrais bloks risinās sabiedrības problēmas, tātad a, risinās tās problēmas, kas uzskaitīts Eiropā 2020. Trešais bloks radīt rūpniecisko līderu lomu Eiropā, atbalstot zinātni un pētniecību. Es zinu, ka šie bloki neatbilst pilnībā Matiesas kundzes piedāvātiem trim šim finansējuma līmenim, taču es ceru, ka Matijas kundze piekrīt, ka komponenti ir tie paši un tāpat arī mērķi. Uh, līdzekļu saņemšanas interpretācija tiks standartizēta un vienkāršotāk, un schēma būs vienkāršāk. Galvenie aspekti būs racionalizēti noteikumi, vienoti noteikumi visiem, agrāka projektu uzsākšana un dažu izmaksu mm, novirzīšana uz ārpusi. Mēs pamatosim šo projektu izvēli, izmantojot plašāku firmu loku un arī izvērtējot viņu grāmatvedības dokumentus un atskaites pārskatus. Vienkārši, vienkārši vadlīnijas un padomus varēs saņemt vienkāršotā interneta portālā visu dalību valstu valodās. Būs skaidra nošķiršana starp dažādiem mērķiem uh, horizontā 2020 un kohēzijas fondu projektos lai varētu panākt sinerģiju horizonta līdzekļi tiks izmantota dažādiem projektiem, neskatoties uz geogrāfisko izvietojumu. Kohēzijas fondi tiks paredzēta kapacitātes audzēšanā zinātnē un pētniecībā dažādos reģionos, pirmā mērķa reģionos. E RDF fonds jāizmanto gudru specializācijas stratēģiju izstrādē. Šie ir tātad pamatprincipi, uz kuriem pamatojoties Eiropas komisija izskā, izstrādās konkrētus priekšlikumus, ar kuriem jūs iepazīstināsim līdz šī gada beigām. Šie priekšlikumi nebūtu tapuši bez bez jūsu eh, darba pie šī jautājuma, bez šī ziņojuma, visi tie jautājumi, kas ir izskanējuši gan ziņojumā, gan arī šīs dienas debatēs, tiks ļoti sīki pētīti manā dienestā un arī saistītajos komisijas dienestos, un mēs jūs iepazīstināsim ar savu reakciju. Sirsnīgs paldies komisārs kundzei. Tagad Gribu aicināt Matias skundzi, referentu divas minūtes nobeiguma vārdiem. Paldies, priekšsādātājs skundzi, godātā komisāri. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs ar komentāriem. Manuprāt, tas padarīja šīs debats par ļoti vērtīgām un interesantām. Tāpat gribētu teikt. Lielu paldies Roilkungam par to, ka viņš vērs uzmanību uz to, ka šis priekšlikums nav jāskat izolācijā, bet gan kontekstā ir vesela virkne jautājumu, kas atspoguļojas Karvaljo, Odī ziņojumā un citos. Visi šie jautājumi ir kopīgi saistīti. Tie ir saistīti ar finansēm, ar zinātni pētniecību un arī parlamenta deputātos uzskata kā tādu pakotni. Eiropas parlaments ar visiem šiem ziņojumiem mēģina panākt kaut ko vienu. Es ceru, ka Eiropas komisija ņems vērā Eiropas parlamenta rekomendācijas attiecībā uz zinātnu un pētniecību. Mēs uzskatām, ka šī joma ir īpaši būtiska. Šī joma budžeta izdevumos ir trešā lielākā joma. Ļoti svarīgi radīt darba vietas, it īpaši kvalitatīvas darba vietas. Mēs nedrīkstam radīt tik daudz nedrošas darba vietas zinātniekiem. It īpaši jauniem zinātniekiem tas nav izdevīgi. Daudz tik runāts par maziem vidējiem uzņēmumiem. Neatkārtošu visas idejas, kas šeit izskanēja, tikai galvenās idejas. Mans sākotnējais priekšlikums bija radīt investīciju banku Eiropas maziem vidējiem uzņēmumiem, kas veido 70 līdz 85 procentus no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Mums ir jāpievērš uzmanība šim uzņēmumu veidam. Es no sirds ticu, ka publiskais finansējums atradīs šos uzņēmumus nākotnē vairāk nekā līdz šim. Šiem līdzekļiem jāiet ir gan uz zinātniskās pētniecības centriem, universitātēm, lieliem uzņēmumiem, bet mazie uzņēmumi bieži vien tiek piemirst, un tas ir nepelnīti. Tā ir viena no kļūdām, kas mums jālabo nākamajā programmēšanas periodā. Es esmu ļoti priecīga par to, ka šajā jomā budžets ir paaugstināts. Lielas paldies Matiesas kundzei! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās. Balsosim par ziņojumu rīt, pulksten 12.30, bet tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Kopas kundzes ziņojums par Eiropas Savienības un palīdzību.